Paldies jums visiem par līdzdarbošanos, un tagad nonākam pie balsu paskaidrojumiem. Su, sulla relazione dell'onorevole Busuttil. Tātad par Busutila kunga e, ziņojumu par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Barbadosu. Te ir balsojuma skaidrojums, tā tad uh, šim skaidrojumam viena minūte. Masip uh, Aldalgonio kungs ir lūdzu vārdu. Presidente, no, no me he enterado muy bien. Se refiere a mí. Priekšsādātāja kungs. Priekšsādātāja kungs, vai jūs uh, man devāt vārdu? Jāsaka, priekšsēdētājs, viena minūte balsojuma skaidrojums par Busutilkunga ziņojumu par Eiropas kopienas un Barbarutas nolīgumu. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es balsoju par uh, Eiropas kopienas un Barbados un Seišelu un citiem nolīgumiem. Es domāju, ka um, ir labi pārvarēt birokrātiju ar šādu līkumu uh, palīdzību. Priekšstādātājs aicina tos, kas iet ārā, ievērot tomēr klusumu. Runātājs nevar runāt tādā troksnī. Priekšsēdētāji kungs, es domāju, ka ir labi likvidēt uh, birokrātiskos šķēršļus pilsoņu brīvai pārvietošanās iespējai, un tāpēc es pozitīvi vērtēju šos ziņojumus. Tomēr, ne, uh, respektējot uh, visas šīs uh, valstis grib uzsvērt, ka ir nepieciešams nodrošināt, lai šīs uh, valstis saņemtu vakcīnas pret uh, vismagāko vīrusu, kas ir nodokļu paradīzes vīruss. Un uh, tas ir ārkārtīgi svarīgi šajos uh, finanšu krīzes apstākļos, jo kaut kas jau tiek darīts, bet nepietiekami daudz, lai likvidētu šādas nodokļu paradīzes. Ir nepieciešama reāla soļa Spānijā, piemēram, mums ir uh, garta lieta, tur ir runa ne tikai par korupciju, bet ko vairāk, tāpēc izmantosim varbūt komisijas un padomas klātbūtni no šos nolīgumus, lai varētu uzstāt uh, un prasīt, lai šīs nodokļu paradīzes tiktu likvidētas, lai tiktu atcelt šie priekšnosacījumi. Paldies jums par šo balsojumu skaidrojumu. Un tagad mēs pārējām pie balsojuma skaidrojuma. Sikjārska kungam vārds tagad par Koeljo kunga ziņojumu par Šenganas eh, eh, līguma novērtēšanas mehānismu izveidi. Cik ierska kungam vārds? Traktāts Schengen to nadanie novej jakości obšarovi vienkšošķi krajā. Paldies, priekšsēdētāji. Šenganas eh, nolīgums nav izveidots nemaz tik sen, bet tas ir ārkārtīgi pārveidojis Eiropas Savienību tādā ziņā, ka pilsoņi var brīvāk pārvietoties. Šengana ir uh, integrācijas triumfs, bet tas ir saistīts arī ar zināmām atbildībām un pienākumiem, it īpaši jaunajām dalību valstīm, kuras nodrošina Eiropas Savienības ārējo robežu aizsardzību. Ir bijušas zināmas problēmas nodrošinot pilsoņu brīvu kustību no uh, tādām valstīm, kas ir Polijas un uh, Lietuvas, piemēram, kaimiņu valstis. Ir valstis, kurām tomēr ir uh, tīri radniecīgas un vēsturiskas un citādas saites ar kaimiņu valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalība valsts. Uh, Eiropas Savienības dalību valstu dažādi dienesti ir atbildīgi par Schengens kontrolas sistēmas ieviešana, bet tas ir darīts tādā ļoti birokrātiskā un smagā veidā. Finito. Grazie. Paldies Sikjerska kungam. Šķiet, ka vairāk nav balsojumu skaidrojumi, neviens nav pieteicies runāt. Līdz ar to mēs sēdi pārtraucam. Vēlu visiem garšīgas pusdienas.